veids, kā mēs varam tiešām arī veidot un kāpināt šo Šveices Eiropas fonu, Eiropas apziņu. Paldies! Jā, paldies jums, Doris! No savas puses vēl vēlos pateikties arī jums un apsveikt jūs. Ne tikai par to, ka esat ļoti veiksmīgi sagatavojuši šo ziņojumu un tik entuziastiski par to iestājusies, bet es zinu, ka jūs arī dosieties uz Madridi, kur jums arī tiks pasniegt, uh, piedalīsieties Luksprī balvas pasniegšanā. Un uh, es, diemžēl, pats nevarēšu piedalīties, bet es esmu iesaistījies šajā jautājumā. Un es uzskatu, ka mums tiešām vajag tādus deputātus kā jūs, Doris Pakas kundze, lai tiešām tas ir kā paraugs efektīviem deputātu darbam. Paldies! Līdz ar to šīs debates esam izsmēluši. Un pavisam drīz arī par šo tam jau balsosim. Un tagad šī rīta cēliena beidzamais jautājums. Pēc tam kaut kas cits. jautājums, uz kur jāatbild multiski, tātad par dēļai vistu labturību. Jautājums, kuru virza lauksamniecības un lauka attīstības komiteja. Un uzreiz došu arī vārdu Kastro kungam, kurš arī šīs komitejas priekšsēdētājs. Un viņam 5 minūtes, lai viņš izgaismot šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāru kungs, dāmas un kungi. Šodien mums ir svarīga iespēja apspriest strateģisku problēmu, kas saistīta ar dzīvnieku labturību no 2012. gada 1. janvāra Saskaņā ar direktīvu 1999 šārsvīt 74 šārsvīt EK par dējai vistu aizsardzību būs aizliegts dējai vistas turēt neuzlabotos būros. Direktīva attiecas uz dzīvnieku labturību, tā izskaitā arī uz dējai vistu labturību. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu atgādināt, ka 1999. gada 19. jūlijā lauksaimniecības padomu un tā laika manas valsts mini, premjerministrs sniedz savu ieguldījumu šīs direktīvas tapšana un gadu pēc eh, neatsaucams eh, direktīvas stāšanās spēkā lauksaimniekiem, Eiropas lauksaimniekiem jānodrošina, ka viņu sistēmas ir kārtībā, taču tas nav pašsaprotam, tas nav vienkārši. Komisijai ir jānodrošina dzīvnieku labturība attiecībā uz visiem ražotājiem, uz kuriem attiecas šī direktīva 1999-674-6EK. E Mums ir jānodrošina konkurences kropļojumu novēršana, tāpēc Komisāra kungs, es domāju, šī, š, šis jautājums bija ļoti svarīgs arī lauksaimniecības komiteja. Pēdējo mēnešu laikā darbs pie šī jautājuma bija ļoti grūts, visas parlamentārās grupas piedalījās tajā, tāpēc es iesniedzu 29. oktobrī šo jautājumu. Trīs svarīgi jautājumi. Uh, Pirmais jautājums, vai komisija varētu norādīt, cik tā dalībvalsts ir sagatavojušies šo noteikumu īstenošanai? Otkārt, kādas pasākums komisija veiks pret tām dalībvalstīm, kas neievēros 2012. gada 1. janvāra termiņu? Un attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas ir vēlējušies pielāgoties jaunajām prasībām, uh, kāda būs palīdzība viņām un kā nodrošināt to, lai novērstu trešo valstu negodīgu konkurenci Eiropas tirgu, jo trešām valstīm nebūs prasību izpildīt eh, šīs direktīvas prasības, jo tās attiec tikai uz iekšējo tirgu. Tad es gribētu sagaidīt komisiju, komisāru konkrētas atbildes uz šiem jautājumiem. Mums ir jānodrošina tirgus, kurā visiem valda vienādi noteikumi. Uh, Un tas iekļauj arī nacionālo konverģenci attiecībā uz dzīvnieku labturības standartiem. Mēs šo jautājumu esam apsprieduši daudzus reizus, reizes komiteja kopš šī sasaukuma sākuma. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu centieni lab, dzīvnieku labturības nodrošināšanā nebūtu veltīgi. Mums nepieciešams tirgus, kas nodrošina atzīst sociālās vērtības un izvairās no konkurences kropļojumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ražotāji eh, no trešām valstīm var apiet mūsu prasības un gūst eh, ienākums no tā. Tāpēc eh, šorīt es, es nākšu klajā ar rezolūciju par zīmnieku labturību. Paldies, Paulo, saka priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu komisārai Vasilijū. Lai viņi sniegtu atbildi, lūdzu. Paldies, priekšstādāte! Godātie deputāti! Vispirms komisārs Dālī mm, lūdza eh, man atvainoties viņa vārdā par to, ka viņš nevar būt jūsu vidū šeit personīgi, bet es biju gandarīta atbildēt šo jautājumu, jo agrāk es biju atbildīga par dzīvnieku labturību un veselību. Komisijas vārdā es gribētu uzsvērt to, ka aizliegums uzlabot, izmantot neuzlabotos būrus, kas tika pieņemts 1999. gadā, ir uzskatāms par lielu soli ceļā uz dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā. Turklāt tas ir stimulējis plašas debats visā pasaulē. Vēl es gribu uzsvērt to, ka dalība valstis ir galvenās atbildīgās par Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Tas attiec arī uz tiesību aktiem dejevistu jomā. Un īstenošana ir jāveic, izmantojot arī komisijas eksportu datus. Dalībvalstis ik gadu sniedz datus, pamatojoties uz īpašu komisijas lēmumu, kas uh, attiecas uz eh, inspekcijām eh, saimniecībās. 2010. gada novembrī tika iesniegti dati no 24 dalībvalstu puses. Šie dati bija par dējēju vistu būriem. Šodien tikai 18 dalībvalstis ir iesniegušas visaptvarošu status. Tajos atainojas tas, ka 66% no ražotāju objektiem šajās 18 dalībvalstīs izmanto brīvās krējiena vistu, vistas. 3,5 1% izmanto parasto būru sistēmu un 1% izmanto paplašinātos būrus. Komisija apzinās, ka vēl ar vienu trūkst nozīmīgu datu, un trīs dalību valstis vispār neatbildēja, un sešas dalību valstis ir snieguši tikai daļējus datus. Tāpēc visaptveroša aina nemaz nav. Komisija pastāvīgi pieprasa no dalību valstīm papildināt iztrūkstošos datus Tas tiek darīts pie katras iespējas. Tā ir skaitā arī pastāvīgai komitejā par pārtiks ķēdi un dzīvnieku labturību. Turklāt komisija ar oficiālu vēstuli pieprasīja dalībvalstīm iesniegt to nacionālos rīcības plānus šī aizlieguma īstenošanā. Tas ļautu labāk analizēt situāciju visā Eiropas Savienībā. Pat laban Eiropas komisija koncentrē tās centienus uz to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis īsteno neuzlaboto būru izmantošanas aizliegumu līdz oficiālajam juridiskajam termiņam. Olas, kas netiks eh, ražotas saskaņā ar dejēvistu aizsardzības direktīvu, netiks laistas tirgū saskaņā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Labāka aina par šo situāciju būs pieejama nākošgad pēc iesaistīto pušu sanāksmes. Tā norisināsies 2011. gada janvārī. Šodien imports, oli imports ir ļoti ierobežots, tāpēc, ka e, šis produkts e, nav ilg, nevar ilgi uzglabāties un tas tiek pakļauts augstām prasībām olas, kas tiek importētas ne trešām valstīm, kur nepastāv pietiekošas garantijas par to ražošanas standartu ekvivalents, tiks e, īpaši marķētas ar marķējumu standarts, kas nav Eiropas Savienības standarts. Tādā veidā būs skaidri redzams, kuras importētās olas netiek ražotas saskaņā Eiropas Savienības standartiem. Turklāt komisija arī turpmāk izvērtēs situāciju ar visām iesaistītām pusēm sanāksmē, kas notiks 19. janvārī 2011. gadā Briselē. Lai nodrošinātu skaidru un vienmērīgu direktīvas piemērošanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Ļoti labi, līdz ar to sākam tālāk debates, un pirmā, vispirms grupu vārdā izteiksies runātāji, un pirmais Ester de Lange, tautas partijas vārdā. Paldies priekšsādātāji. Nu jā, strauji nonākam pie situācijas, kur miljoniem olu neatbildīs Eiropas kritērijiem. 30% 2012. gadā eh, nu, tiks aizliegtas eh, saskaņā ar šo regulu, kas tika pieņemta jau 99. gadā komisārs kundze. Tas viss ir ļoti vienkārši. 8 līdz 13 procenti, par 8 līdz 13 procentiem pieaug izdevums eh, lauksēmniekam, kas vēlas ievērot šos labturības noteikumus. Un eh, daudzi, kā piemēram, patērētāji ir gatavi maksāt tikai 3-4% vairāk par, šiem, par šīm labajām, standartiem atbilstīgajām olām, kas nāk no vistām, kas nav sēdējušas būros. Un tie lauksemnieki, kas izpilda standartus, uh, Nu, nu, ir jānodrošina, lai tie lauksaimnieci necieš no šī aizlieguma, lai viņiem nerodas trūkumu un vajadzētu ne tikai vērsties pret dalību valstīm, kas neīsteno šos tiesību aktus, un jūs nevarat novelt vainu uz viņu pretiem, jo jūs arī esat uh, likumu sargi. Jūs joprojām runājat, lūk, ka nav datu, ir vajadzīgs vairāk datu, bet nākamgad būs jau par vēlu. Ko tad mēs darīsim? Nē, ir jāpalielina spiediens. Galu galā. galā Mēs pieprasam, uh, lai šis aizliegums paliek spēkā, bet šie rīcību plāni arī ir vajadzīgi. Nu, līdz ar to, komisārs Kunz, tas ir komisijas ziņā. Ja jūs nerīkosieties, uh, tad tādā gadījumā tie būs lauksemnieki, un ne tikai lauksemnieki, kas cietīs, jo cietīs arī jūsu kopējais tēls, un cilvēkiem vairs nebūs uzticēšanās kopējiem labdarības noteikumiem, un tas ir kaut kas tāds, no kā vēlamies izvairīties, vai ne tā? Paldies, saka priekšādātājs Delangas kundzei, un tālāk sociālistu grupas vārdā uz vienu minūtu došu vārdu Koplašantaškungam. Paldies, priekšādātāji! Tieši tāpat kā mūsu priekšsēdētājs Paloda Gastro, savā laikā, kā lauksaimniecības ministrs, arī piedalījos šī lēmuma apspriešanā. Toreiz pieņēmām lēmumu, toreiz tās bija garas, grūtas debatas. Un eh, te bija divas tādas pretrunīgas lietas, pretrunīgas vērtības. No vienas puses dzīvnieku labturība, no otras puses lauksaimniecības konkurētspēja. spēja Nu, un risinājumu pieņemšanā uzvaru guva šī dzīvnieku labturības joma, bet tam ir arī attiecīgi jāpielāgojas. Nu, lūk, palicis tikai gads līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet dati, kā jūs sakāt, par saimniecībām, par, nu, tomēr ir ļoti bažas radoši. Jūs, komisārs Kunst, to teicāt, mēs nevaram pieļaut to, ka, lūk, ir uzņēmumi, saimniecības, kas veic investīcijas šajos labturības, no, šo labturības normu īstenošanā, bet beig, beigās viņi cieši no nevienlīdzīgiem noteikumiem. Tāpēc informācija ir vajadzīga. Ir, mēs gaidām vairāk informācijas un detaļu no jums, komisārs Kunze. Ir jābūt datiem par labklājības, labturības stāvokli, turklāt jāpārliecinās, ka tiek veikts viss, lai tiesību aktu īstenotu. Kādus pasākums komisija grasās veikt, lai panāktu, ka saimniecības un uzņēmumi ievēro šos noteikumus, sākot ar 2012. gada 1. janvāri? Turklāt, vai ir paredzēts arī tāds vien, viennozīmīgs un vienots sankcijas pret tām valstīm kas, un uzņēmumiem, kas to nedara? Es domāju, ka šis jautājums ir uzdots eh, vietā un savlaicīgi. Mums vajadzētu tomēr at, atcerieties, ka, ka e, rezolūcija ir arī punkti, kas neatbilst Eiropas Savienības mērķiem. Paldies! Un tālāk e, Lajan kungs ādas grupas vārdā lūdzu divas minūtes. Paldies priekšsādātāji. Komisār, komisārs kundze. Paldies par informāciju, ko sniedzāt šo debašu sākumā. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka neskatoties uz to, vai jums ir pilna aina redzama datu dēļ vai nē, fakts un nenoliedzams fakts ir tāds, ka sākot ar 2012. gada 1. janvāru būs 80 miljonu olu Eiropas Savienībā, kas tiek ražotas neatbilstīgi standartiem. Ir palikuši tikai 12 mēneši, tas ir tāds dēšanas cikls, kas nu, nemainīsies lielā mērā gada laikā. Un tāpēc jautājums ir tāds, ka, ko lai es saku toreiz eh, tādiem kā Džonam Kampalam, Kola un citiem lauksemniekiem Lielbritānijā, kas ir apmēram divus miljonu mār mārciņu katrs iztērējis, lai nodrošinātu atbilstību šim tiesību aktam. Un tagad eh, vēl vairāk, 8 līdz 10 procenti izdevumi būs vajadzīgi tālākam, tālākiem uzlabojumiem. Ko es teikšu patērētājiem mājās? Mēs taču viņiem apsolījām, ka līdz 2012. gada 1. janvārim tirgu nebūs vairs tādu olu, kas būs, eh, ražo, eh, kas būs dēta šajos parastajos būros. Jo es vēlos, lai komisija un parlaments eh, pasaka man to, ko man teikt un es vēlētos, lai viņi man saka, ka mēs strikti vērsīsimies pret to, pret jebkuriem pārkāpumiem, un mēs strādāsim pie šī tiesību aktu īstenošana. Nekādus pagarinājumus, jo pagājuši jau desmit gadi kopš lēmums tika pieņems, viņiem bija desmit gadi, lai lauksēmnieki varētu ievērot, sākt ievērot šīs prasības, un galu galā mums ir jāaizsargā gan ražotāji, gan patērētāji, un arī šāda veida importus, eh, tātad standartiem neatbilstošo importus arī vajadzētu aizliegt. Es turklāt uzskatu, ka komisijai vajadzētu sagatavot ar, arī mm, sarakstu ar tām valstīm, kas nav ievērojušas šos noteikumus. Tātad viņi ir jākaurina. Uh, jo, kā jau teicu, ir pagājuši desmit gadi, un desmit gads ir ļoti ilgs laiks, lai jebkurš biznesa cikls un uzņēmums varētu mainīt savus standartus. Es ceru, ka savos noslēguma vārdos, komisārs Kunzi, jūs mums dosiet spēcīgu paziņojumu, ka saprotat ražotāju bažas, ka saprotat patērētāju bažas, un ka varēsiet dot solījumu, ka rīkosieties tā, lai, kas nāktu par labu abām šīm pusēm. Paldies, saka priekšsēdētājs tālāk, Hauslīnkungam uz trīs ar pus minūtēm vārds zaļo grupu grupas vārdā. Jā, prezident. Priekšsādātāja komisārs kundze, jūs atbildi diezgan nepārliecināja. Arī tas, ko komisija ir jau iepriekš mums teikusi lauksaimniecības komitejā, nu tas nekad nav bijis pārliecinoši. Čolainens jau norādīja, ka šī problēma ar vienu samilst, jo 2012. gadā 30% e, ielas e, olu atradīsies nelegāli tirgu, un mums šī problēma mēs mēģinām kaut kā apiet. Uh, vienlaikus mums, domāju, gribam, būt, lai būtu pārliecība, ka, um, bet skatieties, kas notiek. Valstis neievēro savas ziņošanas tiesības, un kāpēc jūs neuzsakat pārkāpumu procedūru, vai vismaz skaidri piedraudat, ka jūs nepiekāpsieties, ka tiks īstenots Eiropas noteikumi un visiem noteikumiem būs vienādi dalība valstīs. Un līdz ar to, ja, protams, jūs skatāties arī dzīvnieku labklājības jautājumu, jūs tos ierosinat, jums te arī jāstāv, un pilsoņi to sagaida. Uh, Viņi paļaujas, ka šādi noteikumi arī tiks iznoti. Mums ir ārkārtīgi, protams, sāpīgi e, un ļoti sakāpināta sabiedrība sekot dzīvnieku labturības jautājumiem. Un tieši tāpēc šāda atbilstībā mums ir jānodrošina, jo arī iedzīvotāji to sagaida, ka mēs ņemam vērā arī dzīvnieku labklājības jautājumus. Tāpēc ir jautājums, kā aktuāls šobrīd, ko komisija tālāk darīs. Mēs jau komitejā pieprasījām, ka tiem ir jābūt tur tūlītējo pasākumu katalogam, uh, kas uzreiz tagad būtu uz galdā, un ja tas nevarētu būt pieņemams, ka kaut kādā veidā pagarināt pārējais periodu. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tagad kaut kādā veidā sodīt tos, kas jau ir pielāgojušies jaunajām prasībām, un padot vēl papildus iespējas tiem, kuri neko nav darījuši, ka, lai viņi tikai turpina savu pārējais perioda neizdarību. Tas, katrā ziņā, grauj uzticamību kopējā lauksniecības politikai. Tālāk šis marķējums, ko jūs runājat par trešo valstu marķējumu. Labi, bet kas notiks ar tiem produktiem, kas ietver olas, bet nav olas kā izēvielas, um, vai, bet nav pašas olas, tātad um, arī šķidrās olas un tam līdzīgi. Nu, kā jūs to atkā, uh, sakārtosiet šo jautājumu? Lūk, tur mēs gribam skaidru, skaidru atbildi. Mēs jau vairākas reizes norādījām. Desmit gadi ir ilgs periods. Uh, Un īstenībā tas nozīmē, ka visa Eiropas Savienībā varētu jau īstenībā būt sagatavojušies un zinātu, ka šis termiņš bija jāievēro. Un nav nekādas atrunāšanās te. Nav nevienam atrunas iespējams, ka piedodiet mums desmit gadus nepaspējām. Desmit gadu piedošana ir ļoti ilgs periods. Tā kā mēs aizstāvām dzīvnieku labklājības jautājumus, labturības jautājumus, piedošanu, un mēs arī nodrošinām šādu tiesisko paļāvību arī patērētājiem, un tāpēc mums ir jāsaprot sekas, un arī parlamentam attiecīgi jārīkojas, ņemot vērā arī, protams, šo uzticamību Eiropas standartiem. Katrā ziņā mēs pieprasām, lai komisija nekavējuši rīkojas un nekavējas vēl vairāk ar būtisko lēmumu pieņemšanu laika gaitā nonākot pie tādas nepieņemamas situācijas, ka būtu neapmienoši visiem jau 2012. gada 1. janvārī. Paldies! Paldies, kolēģim, saka priekšādātājs tālāk došu vārdu EKR grupas pārstāvim Nikolsonu Kongam. Lūdzu, divas minūtes jums. Viens no viņa partijas eh, runātājiem neizteiksies, tāpēc viņam divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām Gribētu teikt, ka es neesmu arī nejūtos pārliecināts no tā, ko teica komisārs Kunze. Pārstāvs no ieradās arī pie lauksaimniecības komitejā un tika runāts par to, ka izpilde ir vienkārši nožēlojama. Klausījos tajā, ko teica komisārs Kunze, un ar interesi klausījos eh, daudz tajā, eh, ko viņi teica, bet jūs teicāt, lūk, bet ko jūs teiksiet tad janvārī šiem interesētajām pusēm, komisārs kundze? Kāds tad būs tas rezultāts, mēs gribam zināt? Jums taču ir jāsaprot, ka šobrīd eh, vistas joprojām sēž šajos parastajos būros, bet taču būs jāaizpilda šie termiņi. Un galu galā šis dējēvistu dēšanas cikls ir apmēram 13-14 mēneši. Nu, varbūt jūs varētu pas, nu, tomēr sīkāk paskaidrot. Jūs teicāt, runājot par olām no ārpus Eiropas Savienības, tās, kas neatbilst konkrētiem standartiem, saņems citu marķējumu. Ko jūs ar to domājat? Vai jūs ņemsiet vērā to, ka olas, kas ir ražotas Eiropas Savienībā un kas tiks ražotas neatbilstīgi standartiem, saņems tādu pašu marķējumu un tās nevarēs tad arī tikt eksportētas? un ne, nevarēs tikt laistas tirgu, un tad, mums, nu, tad mēs nonāksim pie problēmas, jo, kā Džordžs Lajens teica, mēs zinām, 83 miljonu olu 2012. gada 1. janvārī skaitīsies nelegālas. Un jāsaka, tā būs milzīga, tas būs milzīgs sloks arī mums patērētājiem. Mēs nedabūsim šīs olas, mēs nevarēsim tās apēst. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu noskaidrot, um, kur mēs ejam, kas notiks. Un jums jāpārliecinās, ka jūs martā atkal stājaties parlamentu priekšā un runājat par šo jautājumu, nākat klē ar konkrētu priekšlikumu par to, ko ierosinat likt priekšā, ko ierosinat darīt, lai kontrolētu šo situāciju. Un priekšlikumus ļoti daudz šeit jau izteica parlamentā. Arī ražotāji ir nākuši klējā ar idiem. Viņi ir tērējuši miljoniem mārciņu, lai nodrošinātu atbilstību standartiem, un tagad viņi nedrīkst maksāt, eh, viņi nedrīkst būt tie, kas cieši, tāpēc, ka citi standarts nav īstenojuši. Paldies! Saka priekšādātājs tālāk FD grupas vārdā uz divām minūtēm došu vārdu Aņokungam. Priekšādātāji. Komisija radījusi milzīgu krīzi olu ražošanas nozarē. Uh, simts miljonu putnu nu joprojām būs šai dēdienā, vēl joprojām parastajos būros, jo nav ne naudas, ne loģistikas, lai kaut ko tur mainītu. Uzstāšana uz šo noteikumu skarbu realizēšanu eh, ar tādu dzels roku var radīt ļoti daudz bažu. Varbūt jums būs kāds prieks no tā, bet jāsaka, ilgtermiņā tas pilnīgi noteikti Lielbritānijas olražošanas sektoram nodarīs ļaunu. Nu, meklēsim praktiskus risinājumus. Kā tad atbrīvoties no simts miljonu, miljoniem bistu 20? 24 stundās. Ko lai dara ar šīm olām, šiem 83 miljoniem olu katru dienu? Kā tās sasist un kur viņas likt? Kā jums šķiet, kā, ko tad, un ko tad lai dara patērētāji? Jo viņi jau šis 83 miljonus olu katru dienu arī apēd eh, pa visiem kopā. Un kas tad notiks ar šīm? šīm olām, kas eh, tiks sadētas parastajos būros? Un vai visas valsts ievēro šos labturības standartus? Jo tikko, tikko, tikko netiks ievērot šīs konkurētspējas priekšrocības, procesu vairs nevarēs apstipri, e, apturēt. Un e, mēs, jāsaka, ļoti lielu daļu, acīm redzot, olu vienkārši eksportēsim uz valstīm, kur šo standartu nav. Un tas, e, nezinu, kā, kā tas nodrošinās atbalstu, atbilstību šiem Eiropas tiesību aktiem. Vai tad tādā gadījumā būs pie robežām robežsardzes? Kā, kā tad šo eksportu padarīt? Vai tiks, tas tiks pasunāts par eh, nelegālu? Nu, tā tad būs kaut kāda nosacījuma arī šiem olu ražotājiem. Nu, es domāju, dažus priekšlikums varbūt ir vērts apsvērt. Bet jāsaka, es tomēr negribu, negribētu redzēt skatus, kur mašīnas pilnas ar noplūktām vistām un olām, kas ir visas nemarķētas, nelegālas. Un šāds nemarķēts olas gal galā būs kontrabandas galvenais ienākuma avots. Lielbritānijas, eh, piemēram, risinājums ir mehāniski marķēt šīs olas bet šī darbība pilnīgi noteikti maksās dārgi, un e, šī mašinērija ir pieejama atsevišķās saimniecības, bet ne visur. Komisija saka, viņam ir pārāk sarežģīti organizēt šāda veida marķēšanu, neskatoties to, ka tas pilnīgi noteikti ir vajadzīgs. Jā, protams, tā ir tā pati komisija, kas aicina arī aitu audzētājus nākt klajā ar diezviņu zinu kādiem elektroniskiem marķējumiem, kas nebūtu nav iespējams. Kāda nekonsekvence šeit marķējumu jūs tomēr nevarat nodrošināt? Es domāju, ka galvenais risinājums vajadz būtu tāds, ka Eiropas Savienībai jā, jā, jāpanāk, ka standarts neievērojošās valsts maksā sodu un turklāt tās līdz ar to apmaksā inspektorātu, kas tad inspicē visas šīs solas. Es domāju, ka ir vajadzīgs arī šīs iepakojums tulkošanas stacijas un, un vietas, kur tad attiecīgi tiek marķēts olas, kas nav atbilstīgas standartiem. Lielākoties mazumtirgotāji vēlēsies izvairīties no šāda veida marķētām olām, bet viņi var to veiksmīgi darīt tikai tajā gadījumā, ja šīs olas ir attiecīgi identificētas. Lielas paldies, godāmais kolēģi. Tas nozīmē, ka šī. Uh, šī runātāja kārta tēt ir beigusies, un tēt runās eh, pie politiskajām grupām eh, nepiedarošais deputāts Natraskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit nav runa tikai par vistām un nepiemērotiem būriem, te ir runa par Eiropas Savienības iespējām pāraudzīt vienoto tirgu. Valstīm tika piešķirta desmit gadi, lai nodrošinātu atbalst, atbilstību līdz 2012. Eh, gadam. Tas nozīmē, ka visi produkti būtu nelegāli. Skandināvi, vācieši, brīti un, pār, un daži citi ir uh, Eh, nodrošināšu atbilstību, bet daži lieli ražotāji ir atteikušies to darīt. Tas nozīmē, ka izmaksas ir ļoti lielas, un atbilstība nozīmē arī lielus aizdevumus. Eh, tas nozīmē apmēram 50 pensijas par, vienu, par 12 olām. Eh, es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt atalgojumu tiem, kas ir nodrošina atbilstību. Ir Jāatcerās, ka viens ražotājs ir aizņēmies desmit miljonus mārciņu, lai atbilstu šai direktīvai. Vai tas nozīmē, ka šīs, raž, šī ražotāja olas tagad būs nekonkurētspējīgas? Ne ja tiks piešķirts vairāk laika, tad mēs varēsim teikt, ka uh, situācija ir tāda, ka Eiropas Savienība uh, pieņem direktīvu un pēc tam maksā, lai to ignorētu. Liels paldies, Natras kungs! Tagad Herāns skundze nākamā. Paldies, priekšsēdētā. 2012. gada janvārī 4000 spāņu ražotāji iespējams vispār pazudīs. Tas nozīmē, ka 30 tūkstoši olu vienkārši tiks eh, izņemtas no, no ražošanas. Un vienīgais, ko mēs būtu panākuši, būtu tas, ka Eiropas eh, Savienības eh, ražošanas zudumi tiks aizstāti ar importu no citām valstīm, kur standarti ir daudz zemāki. Tieši tas arī notiks, ja mēs nerīkosimies gudrāk. Šī direktīva uzliek eh, zināmus standartus būriem, un tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas saprātīgi. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs vienkārši uzliksim lielu slogu Eiropas ražotājiem. Mums ir un dosim papildus iespējas eh, trešajām valstīm, kur būri ir vēl mazāki nekā pašlaik Eiropas Savienībā. Šī direktīva nozīmē to, ka Eiropas Savienības ražotājiem ir jāpieliek lieli pūliņi. Mēs runājam par ārkārtīgi lieliem izdevumiem Spānijā, un eh, tajā pašā laikā uh, ir jūtamas arī sekas visā šajā rūpniecības nozarē. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz otro punktu, kur ir teikts, ka ir jārod risinājumi lai atbildīgi uzņēmēji, kas pašlaik maina šo situāciju un līdz 2012. gadam būs gandrīz gatavi, ka viņiem ir jādod stimuls, lai viņi tiešām spētu šos procesus novest līdz galām. Mums ir jānodrošina, lai vienā naktī pēkšņi tirgos nepietrūkt olu, kas, protams, radītu ļoti lielu cenu kāpumu. Protams, ka direktīva ir jārespektē, bet tajā pašā laikā olu ražotājiem ir jādod iespēja ievērot vides standartus un tajā pašā laikā saglabāt saprātīgas olu cenas. Lielas paldies! Nākamā runātāja Rodustas kundze. Komis e, Komisārs kundze, es gribētu vēlreiz uzsvērt pie šīs izdevības, ka e, mēs esam nolēmuši dejevistu turēšanas aizliegumu Eh, turēšana burīšos aiz, eh, aizliegumu. Eh, dalībvalstīm bija pietiekoši daudz laika implementēt direktīvu, lai pār visu turēšanu būrīšos aizliegumu. Es domāju, ka mums ir līdz 2012. gada 1. janvārim pilnībā jāatsakās no dēļ visu turēšanas būrīšos. Ir jābūt šādai iespējai dalībvalstīm, kurām līdz šim brīdim nav izdevies eh, īstenot eh, direktīvu, eh, uzlikt sodu maksājumus, piemēram, vai citas juridiskas sankcijas. Mums jārūpējas par to, ka olas, kas nāk no tādas visturības, kas nesaskārna ar ES prasībām, netiktu tirgotas koptirgū. Paldies, Rodostas kundze. Tagad Rājemērses kundze pusotru minūtu. Eh, godātais eh, priekšsēžkungs, komisāri, dārgie kolēģi, kopš 12 gadiem ir zināms, ka kopš 2012. gada 1. janvāra Eiropas Savienībā būtu jāaizliedz eh, visturēšana būros. Kā var būt, ka daļā, dažām dalībvalstīm nav šie 12 gadi pietikuši? Um, sagatavoties šī datuma tuvēšanas. Tas ir piemērs, kā neiznojoties likumdošana tiek radīt frustrācijas. Uh, E, tie e, visi saimnieki, kas ir ievērojuši likumdošanu, saulaicīgi jau tagad e, cieši no konkurences kropļojumiem, kas ir pretrunā ar ES likumdošanu. Es prasu komisiju pieprasīt no dalībvalstīm, ka ir jāimplementē spēkā esošā likumdošana. Olsvērs nedrīkst pēc 2012. gada 1. janvāra būros turēt, un šādi nelegāli ražots olas nedrīkst vairs nonākt apritē, tādējādi kropļot konkurences. Nedrīkst visi zemnieki, kas ir implementējuši likumdošanu tādu, gadi e, e, tikt apbalvoti e, nav cilvēkiem vairs iespējams paskaidrot, ka es likumdošana nav spēkā visās dalībvalstīs vienādi un ir dalībvalsts, kas akal un akal izceļās ar tīšu novilšanāšanu. Pēdējās krīzes norādījuši, uz ko tas var novest. Mums ir vajadzīgi tāds dalībvalstis, kas vienotru neapšmauc. Paldies! Tagad nākamā runātāja būs Forda skundze. Paldies, kā daudz mātes es vēlos uh, labus uh, dzīvnieku labturības standarts, bet es arī gribu uh, tādas olas, ko var um, atļauties tādēļ es drīzāk iesaku ieklausīties profesionāls, kas 30 trūkstoši laimīgs oliņas tur, ko vai vistas, kuras, eh, kā es apmeklēju vakar vienu saimniecību, un ehm, šeit tā tad ir ieviest apvienotās karalistēs, eh, apvienotā karalistē standarti ehm, attiecībā uz dzīvnieku labturību, eh, uzticoties Eiropas komisijai viņi ir investējuši simtiem miljonu mārciņas, lai šo likumdošanu ieviest. E, bet tagad uzticība Eiropas Savienībā e, sabiedrības puses ir tik zem kā vēl nekad. Ir jāaizsargā tos, kas ir um, labticīgi izpildījuši um, likumdošana nav uh, tas laiks spēlēt paslēpes ar uh, vistu saimniekiem. Paldies, Meginis Skundz, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties arī komisijai par eh, sniegto atbildi, kaut arī tā nav pilnīga. Uzskatu, ka ir vairāki konkrēti jautājumi, ko ir uzdevis lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs, un kuri, diemžēl, netika pilnībā atbildēti. Es apšaubu arī ciparus. Varbūt jūs varētu tos nedaudz paskaidrot, jo vai jūs teicāt, ka 66% no ražotajām olām tagad tiek saražotas bez būriem. Man nav šādas informācijas. Manuprāt, jūsu rīcībā esošā informācija ir selektīva. Un noteikti noteikti vajadzētu nodrošināt tikšanos ar visām iesaistītajām pusēm. Ir jāsaka, ka šie skaitļi ir tiešām tādi visnotaļ, um, kas izstās pārāk labi. Tie patiešām neatspoguļo patiesu situāciju, kāda ir olu ražošana Eiropas Savienībā. Vai mūsu patērētāji, un es šeit jautāju, vai mūsu patērētāji patiešām uh, vēlas uh, šādas uh, audzēšanas sistēmas? Ja viņi eh, tās vēlētos, tad viņi būtu spējīgi arī samaksāt par to. Es šeit Eiropas eh, parlamentā kopš 2004. gada nesmu redzējis nevienu, kas man būtu lūdzis īstenot šo tiesību aktu. Atcerēsimies, ka šāda ir reālā situācija. Taču tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka uh, tiesību akti, ko pieņem šis Eiropas parlaments, noteikti ir pilnībā jāīsteno un ir jāatcerās, ka eh, Eiropas Savienība pastāv uz šo tiesību aktu piemērošanu. Paskatīsimies uz tirgus situāciju. Noteikti, ka eh, būs ārkārt daudz, daudz olu krājumu. Un eh, šie olu krājumi 2012. gadā būs vienkārši mm, nelegāli. Morāli un ētiski mēs nevēlamies ēst šīs olas. Un noteikti, ka tirgus arī cietīs. Un eh, cenas patērētājiem pieaugs. Noteikti būs protesti un neapmierinātība. Vai komisija mums var pavēstīt, kas notiks šajā dienā? Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs olas būs tirgū un būs arī olu melnais tirgus. Tas nozīmē, ka mums patiešām ir vajadzīga skaidrība. Tie, kas ir, bija pārējais periodā, viņiem arī ir jāzina, ka nebūs nekāda atkrišana iepriekšējā situācijā. Ir jāatcerās, ka es atvainojos, mans kolēģis runāja ilgāk, lūdzu nepārtrauciet mani. Uh, Šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski mūsu patērētājiem, arī mūsu ražotājiem, un tieši tāpēc mums ir jādzird atbildes no komisijas. Lielas paldies priekšādētāji, ka izturējāties iecietīgi. Lielas paldies Magineses kundzei, tagad Garcijas Pereses kundzei viena minūte. Priekšādētāji, komisārs kundze, kā jūs redzat, šeit parlamentā mēs cenšamies nodrošināt, lai noteikumi tiktu piemēroti. Ja mēs to attiecinātu arī uz citām nozarēm, tad mums nāktos eh, sēdēt 15 dienas plenāra sesijā. Ir jāatcerās, ka daudzas nozares nesaņem KLP subsīdijas un rodas problēmas arī ar lobarību, tāpēc, ka radušās papildu izmaksas taču šīs eh, izmaksas ražotāji piecieš, lai atbilstu standartiem. 2012. gadā ražotāji daudzās dalībvalstīs nebūs īstenojuši šos standartus līdz vajadzīgam termiņam. Iespējams, ka mums pietrūks 30% no olām. Jā, protams, svaigas olas vienmēr ir vajadzīgas, bet tas nozīmēs, ka mums šīs olas nāksies importēt un maksāt arī augstāku cenu. Es eh, nezinu, vai līdz tam brīdim mēs būsim nodrošinājuši, lai trešās valstis uh, ievēro mūsu standartus pēc atgriezeniskuma principa. Ir jāatcerās, ka ir arī citi standarti, piemēram, aitu un uh, kāzu elektroniskā marķēšana un veterināro standārtu ievērošanu, jo tas arī viss attiecas uz dzīvnieku labturību. Nākamais runātājs Kalinovska kungs lūdzu. Liels paldies, uh, priekšsēdētāji, kamsārs kundzei. Rezolūcija ir pilnīgi skaidra, nav paredzēta nekādi izņēmumi un atkāpes. Eiropas komisijai ir jāparedz sankcijas, ja tiek pielietotas neatbilstošas ražošanas metodas. Dažiem ražotājiem ir bijuši 12 gadi, citiem 8 vai 5 gadi. Ražotāji, kuriem bija atvēlēti tikai 5 vai 8 gadi, nesaprata, kas notiks, kad viņi iepirka lētus būrus no Eiropas Savienības 15 vecajām dalībvalstīm. Praksē notiks tas, ka olas tiks importētas no trešajām valstīm, kur tiek lietoti nepiemēroti būri. Tieši tāpēc rast risinājumu tiem, kuri nebūs spējuši modernizēt savus būrus līdz 2012. gada 1. janvārim. Un eh, tieši tāpēc arī ir sagatavoti šādi grozījumi. Saskaņā ar rezolūcijas autoru teikto, pārējais periods bija paredzēts direktīvā un par to bija zināms to, šo datumu 2012. gada 1. janvārs nevar izmainīt. Es ceru, ka tie kolēģi, kas balsos par rezolūciju, Atbalstīs arī ideju, ka nedrīkst paredzēt turpmākus pārējais periodus pēc 2013. gada attiecībā uz tiešajiem maksājumiem saskaņā ar kopēju lauksaimniecības politiku tāpēc, ka pašreizējā sistēma ir iekļauta tiesību aktos un tā būs spēkā līdz 2013. gadam. Lielas paldies, Kalinos kungam. Tagad nākamais runātājs Tabā Edīkungs. Paldies. Līdz e, šajās debats jau skaidri parādīja, ka mums ir nopietni jārūpējas par tiem, kas uh, ir veikuši pārējais jauno likumdošanu un E, tomēr mums ir arī jāpievērš nopietni e, jauno dalībvalsts situācijai. Piekrīt pilnībā e, Kalnoska kungam, ka šīm valstīm nebija tik daudz laika pārējais periodu īstenot un vecie būri pat tika vēl pārdot jaunajām dalībvalstīm no <coughs> veco dalībvalstu puses. E, apzinoties, ka šī pārēja būs jāizteno. No otras puses ir skaidrs, ka likumdošana jāievēro visiem, un ir kļūst skaidrs, ka Eiropas Savienība saviem zemniekiem, savus zemniekus pakļauj um, e, konkurence, e, grūtākai konkurencei trešo valstu importi nav tādiem uh, smagiem notiem pakļauti, uh, un nav arī īstas kontrols. Tāpēc Eiropas komisija tagad atkal pieņems lēmumu, no kā mēs tikai uh, uh, zaudēsim. Paldies, un tad papastām, kas kungs pusotru minūti. Paldies, godātie kolēģi. Es zinu, ka ir nepieciešams nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem Eiropas Savienībā un arī tiem ražotājiem, kas ir vairāk darījuši dzīvnieku labturības labā. Uh, bet mums ir jāatbalsta arī tie ražotāji un audzētāji, kuriem, protams, arī ir jāņem vērā noteikumi, bet nespēja pagaidām tos ievērot, jo nav pieticis laika un eh, nav pieticis arī uh, finansējuma. No 2012. gada 1. janvāra um, olas, attiecīgās olas vairs nedrīkst piedāvāt tirgu, laist pārdošanā, bet no trešajām valstīm joprojām tiek ievesta produkcija, kas ir audzēta vēl sliktākos apstākļos nekā šobrīd uh, Eiropas Savienībā. Un mēs ļoti lielā mērā apdraudām uh, vistu audzētājus, uh, ieviešot stingrus noteikumus un tajā pašā laikā laižot uh, mūsu tirgo produkciju no trešajām valstīm. Protams, ka dzīvnieku labturībai ir ļoti, ļoti svarīga loma, bet tomēr mums ir jāņem vērā arī ražotāja intereses un sociālais līdzsvars. Paldies! Paldies! Paldies priekšēdētāji! Visi Eiropas Ražotāji ir, eh, ir, viņiem ir pienākums ievērot jaunos noteikums un veikt pielāgošanas pasākums, bet ļoti liela daļa nav varējuši to paveikt un arī nepaspēs līdz 2012. gada 1. janvārim. Un tas norāda, ka komisijai nav izdevies pārliecināt audzētājus un ražotājus, ka viņiem tiešām būs labums no šīs jaunās labturības. Komisijas politika nav bijusi efektīva un uh, nav nekāds brīnums, ka tai nav bijušas sekmes. Uh, Uh, manuprāt, ir vajadzīga vispārēja tāda kopēja pieeja, vienots skats, piesaistot investīcijas, lai uh, būtu gan uh, ievērots gan ražotāja, gan patērētāja intereses mūsu tirgū. Un uh, šāda koncepcija uh, varētu vai ļautu stiprināt tieši šo sektoru, vienlaikus, protams, arī nodrošinot e, labākus labturības apstākļus. Un tad mums arī nevajadzēs ievest tik daudz produkcijas no trešām valstīm. Paldies! Pre... Lavijā kungs lūdzu. Paldies! Godātie kolēģi, dzīvnieku labturība ir bieži apspriests jautājums Eiropas parlamentā, un, manuprāt, Eiropas parlaments kopā ar komisiju un padomi ir pieņēmis ļoti labu līdzsvarotu lēmumu. Manuprāt, mēs nevaram tagad vairs atkāpties. Mums ir jācenšās atrast vislabākie, vislabākais veids, kā šo jautājumu beidzot atrisināt Un tas nozīmē, ka ir jāvēršās pie tiem, kas darbojas tirgū un tie, kas ir atbildīgi par to, kā notiek ražošanas process. Mēs nevaram viņiem vienkārši uzspiest kādu termiņu, kas nav reāls, ir jābūt nu, pārējais periodam, lai visu var paspēt izdarīt. Un Eh, ir jādomā arī, kā atbalstīt tos, kas jau ir sākuši pārstruktūrēšanas procesu, jo šajos krīzes apstākļos investīcijas piesaistīt nav viegli. Un tāpēc es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šie pielāgošanās pasākumi ir izšķirīgi un mums vajadzētu arī, kā es jau teicu, uh, pārāk uh, skarbi nevērsties pret tiem, kas ir uzsākuši pārstruktūrāciju, bet vēl nav tikuši galā. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Vairāki runātāji ir pieteikušies. Nikolas Kukungs, lūdzu nici eu nu cred ka este korekt. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es neuzskatu, ka būtu pareizi runāt vispārināti par šo desmit gadu termiņu kas it kā bija paredzēts dalību valstīm. Bulgārija un Rumānija iestājas Eiropas Savienībā tikai pirms trīs gadiem, taču, protams, noteikumi ir noteikumi un tie ir jā, jāievēro visiem. Es vēlētos aicināt savus kolēģus balstot pār otro grozījumu, ko ir iesniegusi tautspartijas grupā. Ir ļoti daudz ražotāju, kas ir sākuši izdarīt investīcijas, lai uzlabotu savas dējēju vistu sistēmas. Šīs investīcijas, diemžēl, nevar pabeigt vienas dienas laikā, un tāpēc nebūtu godīgi, ja šiem ražotājiem tiktu uzlikti sodi. Ir jāatcerās, ka te ir runa tikai par tādiem ražotājiem, kas ir uzsākuši eh, šīs sistēmas uzlabošanos, un es uzskatu, ka vajadzētu skaidri definēt eh, visus apstākļus. Lielas paldies, Ed Brons, kungam vārds. Lielbritānijā ražotāji ir investējuši milzīgas naudas summas, un tādējādi ražošanas izmaksas ir ļoti pieaugušas, lai varētu atbilst šai direktīvai. Eh, mēs zinām, ka Lielbritānija vienmēr piemēros eh, tiesību aktus. Kāpēc mums ir jāsaskarās ar negodīgu konkurenci no valstīm, kas neievēro šos tiesību aktus? Eh, šie pasākumi, kas ir sastādīti, diemžēl nenodrošina atbilst, vienādu atbilstību visiem standartiem visās dalību valstīs. Uh, Eh, š šajā tiesību aktā, diemžēl, valoda neparedz eh, nekādas konkrētas sankcijas. Es eh, neesmu par to, ka Eiropas Savienībā pieņem tiesību aktus dalību valstu vārdā. Dažkārt dalī, dažas dalību valstis vienkārši tiek piespiestas īstenot šos tiesību aktus, kamēr citām tiek dot izņēmumi. Uh, Komisija būtu jānodrošina, ka tās valstis, kas nav izpildījušas noteikumus, nedrīkstēs eksportēt olas uz tām valstīm, kas šos noteikumus ir izpildījušas. Mūsu ražotājiem ir vajadzīga aizsardzība no negodīgas konkurences. Paldies Bronsa kungām. Tagad pat Rāna Nevis kundzei vārds. Paldies, priekšādētāji, komisārs kundzei. Runājot par šo tēmātu, par ko mēs šodien diskutējam, es eh, vēlētos vēlreiz atkārtot, ka šīs direktīvas galu galā ir paredzētas eh, piemērošanai, tā skaitā arī šī direktīva, kas tika pieņemta 1999. gadā. Es uzskatu, ka um, dzīvnieku labturība ir viena no mūsu galvenajām vērtībām. Mums vajadzētu to ievērot. Ir jāatcerās, ka uzņēmumiem ir uzlīts liels sloks. Tie ir 30% papildu izmaksas Portugālē, un, diemžēl, nav paredzēta nekādu lauku attīstības fondu līdzekļi uh, šīs uh, jomas uzlabošanai. Mums ir jāatcerās, ka pašlaik ir arī krīze, un tieši tāpēc šajos ārkārtējos apstākļos mums vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem, kuri, um, kuriem ir uh, radušās lielas problēmas. Iespējams, ka viņiem ir vajadzīgs mazliet vairāk laika. Lielas paldies, eh, Silvestris kungam vārds. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, neviens nevēlas eh, apšaubīt direktīvas īstenošanu. Šī direktīva galu galā tika pieņemta jau 1999. gadā. Mēs esam nopietna institūcija un mēs nevēlamies eh, šeit uh, pielikt jautājumu zīmi dzīvnieku labturībai, taču ir jāatcerās arī par veselo saprātu un loģiku. Mm, pašlaik mēs saskaramies ar smagu ekonomisko krīzi, kas uh, ir skārusi visus uzņēmumus un uh, gandrīz visas dalībvalstis. Ir jāatcerās arī, ka div, stingra piemērošana no 2012. gada 1. janvāra nozīmēs to, ka daudzi uzņēmumi, daudzis, eh, daudz jolu ražotāji nespēs turpināt eksistēt. Mēs nevaram arī importēt olas, kas ir ražotas saskaņā ar daudz zemākiem standartiem nekā Eiropas Savienībā. Iespējams, ka mm, Eiropas uzņēmumi būs spiesti vienkārši mm, pārcelties uz citu, uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Uh, Mums ir vajadzīgs kaut kāda veida pārējais periods. Manuprāt, mēs esam šeit uh, ieviesuši pietiekami daudz uh, grozījumu un tos vajadzētu atbalstīt. Lielas paldies Silvestris kungām, tagad Dotsas kundzei vārds. Paldies, priekšsēd. Kā jau daudz kolēģi ir sacījuši, jāaizsargāt tos ražotājus, kas ir izpildījuši likumdošanas prasības, investējot būtisks līdzekļus. Tāds ir komisijas pienākums par viņiem rūpēties, un tā tam jābūt. Bet komisija ir arī apzinās, esmu runājis ar daudziem lauksemniekiem, mm, ka ir grūti atrast šos līdzekļus, kas jāinvestē šādos ekonomiskos apstākļos, kāda ir patreiz. E, attiecībā uz olu marķēšanu un apzīmogošanu e, e, ir komisijas nesen vēstule, ka tā nedod nekādu labumu, jo Komisija neuzskata, ka patērētāji īsti varētu eh, saprast šos marķējumus vai zīmogus. Eh, tātad es gribētu zināt, vai komisija ir eh, izmainījusi savu viedokli, vai vienkārši viņi nezin, kāda ir situācija. Vai komisija varētu pateikt, ja mēs aizliedzam importus ir tomēr arī tādi importētāji, ka uzņēmumi, kas ir atkarīgi no importiem, E, tātad e, trešo valstīs importi, e, no trešām valstīm viņi neizpilda mūsu kvalitātes standārts droši vien. Paldies, un tagad uh, Sikerska kungs. Diezgan skaidrs tas, ka lauksaimniekiem ir jāizpilda 1999. gada direktīva. Mēs saprotam tos lauksaimniekus, kas jau ir investējuši būru modernizācijā un nav uh, runa par to, ka mēs dodam dažiem vairāk laika. Mums būtu jādod visiem lauksaimniekiem pietieko vienāds uh, daudz laiks, lai izpildītu kritērijas un prasības. Nelegālā ražošana, tas izklausās jau ļoti uh, labi, bet. Uh, it kā no tā, protams, būtu jāaizsargā patērētāji, bet kāpēc? Dažās jomās mēs respektējam patērētāju sadzību, citās atkal nē. Atbalstiem kādas pasākums, kas ir vērsti uz lauksaimnieku atbalstu dažās dalībvalstīs, jo es apzinos, ka e, zemniekiem pašlaik ir ļoti grūta ekonomiskā situācija. Žēl, ka tik maz kolēģi man piekrīt. Paldies, un nākamais būs Ribiga kungs, paldies priekšsēdi. Es domāju, mums visiem jāapzinās, ka dzīvnieku labturība un līdz ar to, protams, arī cilvēku veselība tām ir jābūt galvenajam. Eh, mums ir zinātnes komiteja, eh, kur mēs eh, tehnoloģiju ietekmes novērtējumus veicam arī uh, Eh, projekts eh, Labāk dzīve, Better Life, kur mēs eh, strādājam pie tā, kā uzlabot barošanas apstākļus un citas lietas. Tāpēc gribētu komisiju aicināt astotai pētniecības plānu programmai pagūrūpēties par to, ka dzīvnieku barošanas jomā tiktu līdzekļi Eh, palielināti, lai šai jomā labāk varētu izpētīt eh, dzīvnieku labturības eh, jautājumu, kā arī cilvēku veselīgu uzturu jautājumu, un mēs varētu sagatavot attiecīgi informāciju. Paldies, Rībikungs, Meginis Skundz vēlreiz vēlējās izteikties. Lūdzu, jums tiek dot šāda iespēja. Paldies par pretīm nākšanu priekšsēd. Vēl divas lietas gribētu minēt, gribēju minēt sarunā Ehm, tātad iepakoto olu jautājums ir diezgan skaidrs, bet ir arī jau pārstrādāts olas, eh, piemēram, saldumrūpniecībā, un kāda šeit būs māķējuma prasības. Es domāju, te mums ir vislielākās bažas, jo vislielāk, jo arvien vairāk eh, olas tiek tikai jau pārstrādātā veidā pārdots patērētājiem un mēs importējam šķidro vai sausu olu produktus no trešām valstīm, Un tas man rada bāžas. Redz, ka jūs e, mājat ar galvu, tā tiešām ir nopietna problēma Eiropas savienībai. Otrs manas bažas ir saistīts ar paralēlām radošanas sistēmu un lielu problēmu tirgu, ja mums ir uzlaboti uh, krātiņi, kas uh, uh, tiek izmantot, bet patreizējās paralēli. Tas varētu ras, radīt radāt, uh, ražotājiem un gal galā patērētājiem būtisks problēmas. Uh, tā kā jums, kā komisijai, ir pienākums šo lietu savest kārtībā. Paldies, Migines kundze, vai vēl kāds gribētu runāt brīvā mikrofona uh, kārtā. Ja nav tāda deputāta, tad došu vārdu Vasiljo kundzei. Uh, izdarīt kopsavilkumu un atbildēt varbūt dažus no deputātu jautājumiem. Well. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ir pilnīgi skaidrs, ka nepastāv vienprātība šajā jautājumā. Esmu uzklausījusi parlamenta deputātus, kas um, aicina, lai nebūtu nekādu izņēmumu, nekādu atkāpju, un otras puses es eh, dzirdēju arī, ka mm, vairāki deputāti aicināja nodrošināt pagarinājumu. Protams, tas ir atkarīgs, eh, kuru dalību valsti šie deputāti pārstāv un eh, kāda ir attīstība konkrētajā dalību valstī. Tagad es varētos paust komisijas nostāju. Es vēlētos atkārtot, ka uh, no 2012. gada janvāra parastie būri ir jāaizstāja ar uzlabotiem būriem vai ar alternatīvām sistēmām. Tieši tāpēc olas, kas uh, tiek ražotas parastos būros, nevarēs pārdot tirgū pēc 2012. gada janvāra. Tāda ir mūsu nostāja. Komisija dara visu iespējamo un patiešām pieliek pūles, lai atbalstītu dalību valstis, lai tās varētu ievērot šo direktīvu. Ko tad mēs darām? Pirmām kārtām mēs veicinām to, lai dalībvalstis īstenotu valstu plānus, sadarbojoties ar rūpniecības pārstāvjiem un visām iesaistītajām pusēm. Mēs saņemam šos eh, valstu plānus, un šajos plānos ir arī paredzētas sankcijas tiem ražotājiem vai lauksaimniekiem, kas um, nenodrošina atbilstību direktīvas prasībām. Mēs uh, Sniedzam arī informāciju dalību valstīm par labu kontrolas praksi, lai nodrošinātu direktīvu īstenošanu. Mēs organizējam komisijas ekspertu apmeklējumus, lai pārbaudītu, vai direktīva tiek īstenota. Tāpat mēs organizējam arī tikšanās ar iesaistītajām pusēm. Kā jau es minēju, 2011. gada 19. janvārī ir paredzēta plaša sanāksme, kur piedalīsies dalībvalstu pārstāvji un arī visas iesaistītās puses, un mēs apspiedrī, apspriedīsim pašreizējo situāciju un domāsim, kā labāk sniegt atbalstu tām dalībvalstīm, kas nav nodrošinājušas atbilstību, lai šī atbilstība tiktu nodrošināta līdz 2012. gada janvārim. Tāda ir mūsu nostāja. Gadījumā, ja pēc 2012. gada janvāra vēl ar vienu būs tādas olas, kas netiks ražotas atbilstoši direktīvas prasībām, šīs olas nevarēs pārdot. Ja šāda neatbilstība tiks atklāta, tad, protams, ka komisija varēs izmantot visus pasākumus, kas ir paredzēti pašreizējos tiesību aktos. Tā skaitā eh, tā varēs uzsākt pārkāpumu procedūru. Vai arī varēs izmantot dažādas alternatīvas pārkāpuma procedūrai, lai mm, varētu nodrošināt, ka šādas mm, nelegāli saražotas olas netiktu laistas tirgū. Protams, ka deputāti izteica arī citus komentārus, un es mm, nodošu visas jūsu paustās bažas komisāram Dalī, kurš noteikti ņems jūsu jautājumus vērā. Lielas paldies! Lielas paldies, komisārs kundze. Kolēģi. Ir sagatavoti četri rezolūciju priekšlikumi, diskusijas ir beigušās un balsojums notiks šodien pulkstens 12. Thank, thank you very much. Yes. Vai tas ir reglamenta jautājums? Jā, liels paldies. Es zinu, ka nav uh, pierasts pieteikties runāt pēc komisāras atbildes. Esmu ļoti apmierināta ar komisāras teikto, taču secinājums, ka uh, šajā parlamentā pastāv viedokļu atšķirības, nav pamatots. Es uh, gribētu aicināt komisāri paskatīties uz galīgā balsojuma rezultātiem pirms jūs pieņemat lēmumu par to, vai šajā parlamentā pastāv viedokļu atšķirības vai nē. Sure do... Lielas paldies! Esmu pārliecināts, ka komisāra tieši tā arī rīkosies. Godamie kolēģi, sēdētē tiks pārtraukt līdz pulkstens 12, kad ir paredzēts balsojums. Order, sorry, Vai tas ir reglamenta jautājums? Diemžēl es jūs nepamanīju. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es gribētu atbalstīt to, ko tikko minēja Estere. Es gribētu aicināta, lai komisāre savu šīs dienas atbildi iesniedz mums arī rakstveidā. Es neticu, ka šajā parlamentā ir viedokļu atšķirības, bet varbūt viņa varētu precizēt to, ko viņa teica, ka tās olas, kas nav ražotas atbilstoši Eiropas Savienības um, prasībām, netiks laistas tirgu. Un kas tad īsti notiks ar šīm olām pēc 2012. gada janvāra? Tad um, šīm olām, kas Uh, nebūs marķētas ar attiecīgo marķējumu. Es atvainojos, tas nebija reglamenta jautājums. Diskusijas bija jau beigušās. Jums bija iespēja mm, runāt pirms diskusijas tika slēgtas. Rubikungs, arī reglamenta jautājums. Ja, paldies, es gribēju pateikt paldies par to, cik labi ir saplānota sēde, mēs beidzām 15 minūtes pirms balsošanas un neiestājas haoss. Pirms balsošanas liels paldies tiem, kas plānoja šīs sēdes darbkārtību. Jā, tā vienmēr vajadzētu būt. Liels paldies!